Good afternoon. Jauka pēcpusdienu visiem, godātie kolēģi, cienījamās dāmas un kungi. Mums darba kārtībā ir paredzēts eh, pirmais punkts darba kārtības pieņemšana, un ja neviens neiebilst, tad eh, darba kārtība esam pieņēmuši. Priekšsēdētāji paziņojumu nav, un eh, trešā, trešajā punktā mums ir jāapstiprina iepriekšējās sēdes protokols. Vai kāds ko iebilstu? Nē. Labi. Tad sāksim uzklausīšanu. Uzklausīšana par Āfrikas lielo azalu reģionu situāciju. Šo uzklausīšanu mēs organizējam sadarbībā un kopā ar eh, attīstības komiteju un mana kolēģa Linda Makevans arī piedalās šās sēdes vadībā, vadīšanā. Un eh, mūsu runātāja būs Žerārs Prunjē, kurš eh, ir speciālists Āfrikas lietās un īpaši centrāla, centrālā Āfrikas jautājumos sveicu Prunjē kungu, un otrs mūsu uzaicinātais viests ir Patriks Pirlets, kurš ir ārējās darbības dienesta Āfrikas lietu eksperts, un pavisam nesen beidz savu darbību kā Eiropas Savienības vēstnieks Burundī. Šo uzklausīšanu mēs organizējam eh, lielas eh, nestabilitātes apstākļos, īpaši pēdējo uh, notikuma attīstība Kongo, un uh, šobrīd mēs šo situāciju varam saukt par nekonstitucionālu. Īpaši uh, prezidents vēlas, prezidents Kabila vēlas sēdēt arī trešo sasaukumu, un viņš ir plānojis novēlot uh, um, noteikti vēlēšanu datumu 18. gada aprīlī. Šobrīd politiskā nedrošība un politisko oponentu apspiešana ir sasniegusi ļoti augstu līmeni, un tas mūs kā parlamentu un arī kā komiteju lielā mērā nodarbina. Pagājušajā nedēļā Mogherīnī kundze plenārsēdē jau izteicās par šo jautājumu, un mēs plenārsēdē pieņēmām rezolūciju par šiem jautājumiem. Uh, Kongo republika ir viens no stabilitātes garantiem visā reģionā, un nestabilitāte šajā, er, šajā republikā arī mums liek bažīties par to, kas notiks apkārtējās valstīs. 15. gada jūlijā tika ievēlēts e, prezidents, un e, tas šobrīd ir novedis valsti pilsoņu kara priekšvakarā tiek izdalīts spiediens uz konstitucionālo tiesu un eh, ir likt uz spēles arī visa politiskā sistēma. Šobrīd eh, jau 300 tūkstoši bēgļu ir devusies, devušies uz citām valstīm un pastāv aizdomas par iespējamu genocīdu izvēršanu. Pastāv bažas, ka eh, šī nestabilitāte var pārlekt arī uz citiem, pārmesties arī uz citiem reģioniem. Vēl bez tam Kongo Demokrātiskās republikas austrumu reģionos notiekošais destabilizē kā Kongo visu um, stabilitāti, tā arī stabilitāte šajā reģionā. Un Austrum Kongo dabas bagātības arī ir nonākušas konfliktējošo grupējumu rokās. Pirms divām nedēļām Eiropas Savienības institūcijas vienojās par konfliktu minerālu regulu, un tajā ir atrunāts, kā minerāli, kā izrakteņi, kur tiek uh, importēt uz Eiropas Savienību, tiem ir jābūt zināmā mērā certificētiem. Un tagad došu vārdu Makevans skundzei, lūdzu. Paldies! Paldies! Ļoti svarīga sēde abām mūsu komitejām. Uh, un e, arī tiem, kuri mēs iestājamies gan par demokrātiju, gan arī par vēlēšanu uzraudzību. Āfrikas lielo ezalu reģions e, ir ārkārtīgi nozīmīgs visas Āfrikas stabilitātei, un to jau saprot visi. Priekšsēdētājs kundze, jūs jau pieminējāt e, situāciju pēc vēlēšanām. Uh, situācija, kurā ievēlētais prezidents visiem spēkiem turas pie varas, un jūs pieminējāt arī pagājušā nedēļa plenārsēdē pieņemto rezolūciju par Kongo Demokrātisko re republiku. Un um, mēs um, esam izveidojuši sarakstu, eh, kurā ir iekļaut vairāki, eh, vairāki ģenerāļi, un esam uh, apturējuši tiešu atbalsta sniegšanu Burundi valdībai pēc pēdējām vēlēšanām, kuras bija pietiekami dramatiskas. Tātad abās šajās valstīs situācija ir pietiekami nestabila. Es pati devos uz um, slimnīcu. Atcerēsimies, ka um, ehm, Makvēgī kungs, kas ir eh, Makenzija slimnīcas uh, ārsts pirms pāris gadiem saņēma Saharova balvu. Viņš strādā ar sievietēm, kuras ir seksuālas vardarbības upuri, un viņš strādā arī konflikta minerālu zonā. Austrume Kongo, kurā ir ļoti daudz problēmas, tajā skaitā arī genocīds, un es esmu Tiekoties ar eh, Makegī kungu, es sapratu, ka viņš ir ārkārtīgi drosmīgs sirds cilvēks. Viņš eh, mēģina apturēt vardarbību. Protams, eh, Kongo ir arī humanitāra krīze. Mēs visi zinām, ka no šiem reģioniem ierodas bēgļi, simtiem tūkstošu bēgļu no tuvākajām valstīm ir ieradušies Eiropā. Un pēdējā mēnesī 160 tūkstoši bēgļu ir pametuši Burundī un devušies uz kaimiņos esošo Ruandu. Tā tad eh, arī cilvēku došanās bēgļu gaitās skaidri parāda, ka situācija valstī ir nestabila. Vēlētos uzdot jautājumu mūsu ekspertiem, kā mēs varētu vai varējām novērst šīs problēmas. Uh, Un kā novērst, lai situācija, kur šobrīd ir tik ļoti nestabila, nepārvērstos 90. gados pieredzētajā genocīdā. Pirms divām nedēļām viesojos Burundi un daudzi cilvēki man stāstīja, cik valsts ir bijusi miermīlīga un mierpilna pirms vēlēšanām un kā vēlēšanas visu sagriez ar kājām gaisā. Es vēlētos dzirdēt no mūsu ekspertiem, ko Eiropas Savienība varētu darīt, lai palīdzētu iedzīvotājiem šajās konflikt zonās un kā palīdzēt. Pirmajam dodu vārdu Žerāram Pruņē. Lūdzu. Uh, yes, I will try to be extremely brief. Paldies, es mēģināšu izteikties ļoti īsi, jo, manuprāt, lielāko daļu laika vajadzētu veltīt jautājumiem, Es tikko sagatavoju ziņojumu e, klientam, kurš e, gatavo pētījumu par kaimiņu valstu attieksmi pret Kabilas e, noraidošo attieksmi pret konstitūcijas ievērošanu. Un izrādās, ka neviens nepieprasa šīs robežas Eh, ievērot, eh, izņemot Centrālā Afrikas prezidentu, eh, kuram nav praktiski nekādas ietekmes uz šo jomu. Es veicu aptauju kaimiņa valstīs, un neviens, nevienam nerūp konstitūcijas ievērošana. Un tas attiecas uz vadības stilu, kurš dominē šajā pasaules daļā galvenokārt ir runa par valstīm, kuras vēl pirms pusgadsimta nepastāvēja. Un šobrīd, pēc 50 gadiem, ir Eh, varētu, un es to nosaukt par ceturto periodu. Pirmais bija postkoloniālisma periods, tas bija laiks, kā tie, kuri bija daļa no nacionalistiskajām kustībām, um, guva varu, tas beidzās ļoti ātri, e, pienāca otrais periods, ko varētu nodēvēt par apvērsuma periodu, jo 70. gados praktiski visas valstis e, izgāja šim periodam cauri, daži no apvērsumiem bija īpaši asiņaini, citi bija maigāki. Um, Daži apvērsumi bija kreiso, daži labējo spēku eh, virzīti, piemēram. Eh, Etiopijas apvērsums bija promaskavisks, prokomunistisks un bija praktiski eh, jebkāds iznākums iespējams. Un ceturt, un šīs kustības beigas sakrīta ar augstākās beigām. Eh, tas ietekmēja arī armiju apvērsuma veikšanas kapacitāti, un pakāpeniski 90. gados mēs virzījāmies uz demokrātiska veida institūcijām. Atsevišķas valstis bija patiesi demokrātiskas, kā Senegāla, Gāna, eh, Dienvidāfrikā, laikā cik tas nebūtu savādi pēc apartīda beigām Un tad, tagad mēs esam nonākuši pie prezidentu periodā, kas ir ceturtais periods, ko mēs varētu nodēvēt par prezidentālām karaļvalstīm. E, šī ir situācija, kad iepriekšējie cīnītāji par brīvību ir kļuvuši par e, karaļiem. Arī citi vēlas kļūt par karaļiem, kā tas ir Gabonā vai e, citur Tas nozīmē to, ka vadība uh, uh, uh slieksies uz konstitucionāliem aspektiem, bet derīgosies konstitucionāli. Un šeit Kabila ir perfekta ilustrācija. Viņš nonāca pie varas uh, tēva pēdās kurš pats bija vērts komunists, kurš bija daļa no iepriekšējā uh, režīma, eh, kā cīnījās pro un anti uh, krieviskās frakcijas. Viņš tika nogalināts 2001. gadā, savukārt viņa dēls aptvēra, kas ir darāms šajā situācijā un šobrīd. Mēs esam trīs stūrveida eh, cīņā par varu vai ietekme, ietekmes sfēru. No vienas puses pieminot eh, Molī Munjerēre, kurš Eh, pauda gatavību cīnīties pret cārvalstu ietekmi, viņam tiks sacīts, nē, mēs nevaram rīko, vērsties pret Āfrikas Savienību, un viņš atbildēja, jūs neesat Āfrika, Āfrikas valsts savienība, bet eh, valsts. Uh, vadītāju arotbiedrība. Tas ir formulējums, ko es aizvien vērtēju. Ar to es vēlos teikt, ka viens no balstiem šajā trīsstūrī ir uh, valstu vadītāju arotbiedrība, kas ir vēl. stabilāka nekā 70. gados pēc augstākā ar tā guva lielāku varu. Otrais elements šajā cīņā ir notikumu uz ielas. Solījumi, ka Āfrika nav īpašs gadījums, ka visi saņems vienlīdzīgas iespējas veidot demokrātisku iekārtu. Uh, cilvēku uz ielas izturs pret to ļoti nopietni. Bet Burundī mēs konstatējam, ka pilsētu ielas un e, kalnu un lauku apvidi nav viens un tas pats. Prezidents tika ievērēts demokrātiski ar 65% e, valstu. Balstu. Un tad, kad es saku iela, tad es domāju pilsētu iedzīvotājus. Jā, tādu kļūst aizvien vairāk. E, tomēr pilsētu iedzīvotāju ir minoritāte salīdzinājumā ar Rietumē Eiropas valstīm. Un Eh, demokrātija vēl aizvien ir sapnis cilvēkiem, kas dzīvo pilsētās. Es nedomāju, ka tas ir sapnis lauciniekiem. Es ar to negribu teikt, ka visi eh, laukiedzīvotāji ir par diktatūru, bet eh, robeža nav tik skaidra. Un tālāk es pārēju pie trešā punkta. Nu, trešā balsta cīņā par vāru tā tiesat jūs, starptautiskā sabiedrība. Reizēm tiek viestas cerības, taču jūs nerunājat tukši un jūsu sacītā ietekme var būt atšķirīga. Mēs redzam dažādas pozīcijas cīņā par politisko varu. Tie ir pilsētiedzīvotāji, starptautiskā sabiedrība un valstu vadītāju arotbiedrība, kas ir neatkarīgs faktors, jo viņi nevisai ieklausās savos iedzīvotājos. Citādi to, to varētu nodēvēt par demokrātiju. No manas puses tas būtu viss. Un ja mēs runājam par, piebildīšu, ka Kongo nav tikai liela ezera, tā ir arī Centrāla Afrika, Rietumā Afrika, Kongo ir kaut kas milzīgs kontinenta centrā, un to nevar iekļaut uh, vienā no kontinentām mm, dalījumiem. Un es vēlētos pēc jautājumu uzklausīšanas atbildēt uz jautājumiem par iedzīvotājiem. Ja jūs apmeklēsiet Ruandu, Brazilu, Buģumburu, Kampalu, uh, jums nav tas pats viedoklis par situāciju. No manas puses tas būtu viss. Thank you. Thank you, Dr. Prunier. Paldies, Dr. Prunier. Šis bija ļoti interesants izklāsts, un mēs cerīgi raugāmies uz jautājumiem atbildēm. Tagad došu vārdus Pirlēkungam. mēs dzirdēsim Eiropas Savienības atbildu uz politisko un drošības krīzi reģionā un konkrēti runājot par Burundiju. Vārds jums. Merci. Mesdames, Paldies, godājamie, godājamās ko, līdz priekšsēdētājas, godājamie deputāti. Man lūdzu izteikties par situāciju Lielo ezalu reģionā. Pirmā piezīme būtu tāda, ka sacelšanās beigas un Adisabebas eh, nu, vienošanās parakstīšana pirms trims gadiem viesa mums cerības, ka varētu stabilizēt Lielo ezeru reģionu. Diemžēl starptautiskās krīzes gūl pārsvaru. Un es tagad koncentrēšos uz Eh, Kongo Demokrātisko republiku no vienas puses un Burundī, kas ir vēl satraucošāka Eiropas Savienībai, un Eiropas Savienībā šeit ir ļoti nozīmīga loma. Pirmkārt par KDR eh, runājot. 19. decembris ir diena, kad beidzas prezidenta Kabilas eh, konstitucionālās pilnvaras, un šis termiņš uh, mums eh, līdz ar bīskapu konferenci liek runāt par uh, politiku attiecībā uz uh, eh, starptieku procesu Āfrikas jautājumus. Uh, Šobrīd eh, bīskapa konferencē ir nosodīti klupšanas akmeņi visā procesā un ir aicinājuši uz labogrību. Ir šobrīd ļoti grūti priekšlaicīgi paredzēt, vai vienošanās tiks panākta eh, papildus pie 18. oktobra teksta. Taču Meklējot paplašināt vienošanos, Eiropas Savienības nostāja ir skaidra, tā ir apstiprināta nesen, un to izdarīja augstā pārstāve Eiropas parlamentā. No tās pirmais punkts, 18. oktobra vienošanās, var būt uh, sākuma elements, bet tas ir jāpārskata integrētākā veidā jauna valdība, kas tiktu veidota pēc 19. decembra, balstītos uz pārāk šauras leģitimitātes. Otrkārt, valsts, kas jau tagad cieš no drošības krīzes, it īpaši austrumos, nevar tikt pakļauta vardarbīgai konfrontācijai. Ikvienam politiskam risinājumam periodā pēc 19. Eh, decembra ir jāsako dažādiem politiskiem samierināšanas pasākumiem. Šeit es domāju par mēdījiem un politiskajām partijām. Vi, treškārt, vēlēšana periods eh, ir jāparedz maksimāli īs. Eh, piedāvājot saistīt trīs visas vēlēšanas, gan prezidenta, gan parlamenta, gan pašvaldību, kas ietekmētu termiņus ceturtkārts Kabila apņemtos nekandidēt atkārtoti. Un tas būtu jāiekļauj eh, nolīgumā, un tas varētu būt eh, izšķirošais samierināšanās pasākums. Pagājušā nedēļā Eiropas parlamentā augstā pārstāva pauda savas bažas par cilvēktiesību uh, dosie, it īpaši runājot par nopietnajiem notikumiem septembra demonstrāciju laikā, kad vismaz 50 cilvēki gāja bojā, un kur atbildība jāuzņemas e, tiesību un kārtības sargājošajām struktūrām. Tāpēc ieteikums formalizēt Eh, atbildību par notikumiem ir pie, pieņemta. Tāpat ir nozīmīgi, lai reģionu partneri strādātu pie šiem jautājumiem, it īpaši valsts vadītāja līmenī, un šeit ir saikne ar premjēkungu uzstāšanos Āfrikas Savienību un kaimiņu valsts kaimiņu valstis tām ir pienākums uzņemties spūliņus, lai mazinātu destabilizāciju visā reģionā. Atsevišķu valstu vadītāji re, reģionā jau sako šiem jautājumiem. Tāpat arī apvienotās nācijas ir ar nozīmīgu lomu, tīpaši ņemot vērā ļoti skaidro ANO drošības eh, padomis rezolūciju 2270. Eiropas Savienības eh, pieeja Kongo Demokrātiskā republikā ir balstīta uz dialogu eh, saskaņā ar Kotonu vienošanos, lai pasvītrotu kopīgu darba kārtību un pamatprincipu ievērošanas. Tas dotu iespēju patiesās partneru attiecībās pie būtiskiem dosie tādiem kā justīcijas reforma, policijas reforma, eh, drošības jautājumi, kas ir nozīmīgi KDR attīstībai. Politiskā dialoga atjaunošana arī varētu būt nozīmīgs veids, kā atbalstīt vēlēšanu procesu un atjaunot uzticību vēlēšanu procesam. Vistuvākajā laikā un apzinoties to, kā Tuvākās nedēļas būs izšķirīgas, Eiropas Savienība rūpīgi sekos situācijai un nodrošinās atbalstu jebkurai iniciatīvai, lai varētu mazināt spriedzi starp pusēm, lai panāktu kompromisu līdz 19. decembrim. Tāpat arī ir svarīgi tas, ka jaunais, lai jaunais premjers strādātu un mēģinātu panākt visplašāko konsensu. Eiropas Savienība pievērsīs vislielāko uzmanību cilvēktiesību pamatbrīvību ievērošanai e, līdz ar starptautiskajiem partneriem. Tie, kur ir atbildīgi armijas struktūrās, tie, kur atbildīgi par cilvēktiesību pārkāpumiem, e, tiem tie tiks saukt pie atbildības. Un tagad es vēlētos runāt par Burundī, kurš, kā jau tas tika sacīts, es pabeidzu savu Eiropas Savienības vēstnieka mandātu un gribu norādīt uz vairākiem aspektiem, kas ir līdzīgi ar uh, KDR, bet eh, Burundī gadījums ir īpašs, un tāpēc es vēlētos runāt par sakojošu jautājumu. Eh, krīzes pamati, politiskā dimensija, cilvēktiesība dimensija, sociāla ekonomiskā, etniskā dimensija un Eiropas Savienības atbildes stratēģija. Pār krīzes pamatu ir uh, daudz labāki speciālisti nekā es, lai runātu par šo jautājumu, bet es vēlētos neuzsākt eh, detalizētu analīzi par šo jautājumu, bet izklāstīt sekojošos punktus. Pirmkārt, eh, eh, vēsturiskais mantojums, konkrēti 70. 94. gads un prezidenta Andai slepkavība. Otrkārt, eh, arošas līgums un pašreizējās varas attieksme pret to. Treškārt, eh, partizāņu kustība un uh, šāda izcelsme pie varas esošai partijai. Tālāk. Neveiksmīgais valsts apvērsuma mēģinājums un atbalsts šim apvērsumam no daļas iedzīvotāju. Varas partija vēlas paturēt varu kā arī revanšēties vēsturei. Un tas nesen izpaudās tādā veidā, ka tika regulāri šķeltas opozīcijas partijas, it īpaši pirms vēlēšanu periodā. Un es pārēju pie otrā aspekta - politiskā dimensija. Kā jūs zināt, notiek divi paralēli dialogi, viens eh, valsts mērogā, otrs reģionālā eh, mērogā, Austrum Āfrikā. Pār valsts mēroga dialogu runājot, tas nav visaptverošs, ņemot eh, daudzu inteliģences pārstāvju atsacīšanos no tā. Uh, un tiek uzskatīts, ka ir mēģinājumi grozīt konstitūciju, e, taiskaitā atcelt mandātu ierobežojumu. Konstitūcijas grozīšanas process ir uzsākts, taiskaitā izmantojot referendumus reģionālā līmenī. Dialogs ir iestrēdzis, bijušais prezidents ir paziņojis nākošā gada jūniju kā beigu termiņu, bet jāapzinās, ka atsevišķi grupējumi šķiet ir zaudējuši uzticību un pakāpeniski atsākas vardarbīgas darbības. Un e, tā saucamais ekskluzīvais saraksts netiek mazināts. Trešais aspekts attiecas uz cilvēktiesībām. Cilvēka tiesība jautājums ir viens no aspektiem, kas vieš vislielākās bažas krīzes laikā. Neskaitāmie ziņojumi, eh, kas ir publicēti, gan FIDE, AS, AH, apvienoto nāciju ziņojumi un citi, saskaras ar regulāru noliegumu nolēmējiestāžu puses Tāpat eh, ir satraucoši skaitļi attiecībā uz nogalināšanu, uz eh, spīdzināšanu, nolaupīšanu un masu eh, apbedījumu vietām. Suivant concerne le contexte socio-économique. Treškārt, eh, trešais punkts ir ekonomiskā situācija. Burundī 50% eh, budžets ir atkarīgs no ārējās palīdzības, daļa no kuras tika pārtraukta nesen. Bet nepilnīgi, lai varētu atbalstīt ārkārtīgi e, nabadzīgos iedzīvotājus. Krīze ir ļoti dziļa un iedzīvotāju situācija ir ļoti sarežģīta. Neraugoties uz vairāku būtisku programmu turpināšanu, humānā palīdzība ir jāturpina sniegts samazinās eh, operatīvās struktūras, kas darbojas, eh, un Eh, pilsoniskās sabiedrības darba spējas ir apgrūtinātas. Atcerēsimies, ka ap 300 tūkstoši personu ir patvērušās kaimiņu valstīs. Tāpat Burundī krīze ir etnisks aspekts, tāpēc, ka tā balstās uz gan vēsturiskām realitātēm, gan arī ņemot vērā polarizāciju pie ko ir izraisījušas esošās elites. E, tomēr šeit ir jāprecizē tas, kā politiskā cīņa par vāru notiek starp UTU partijām. Kā arī jānorāda, kā tai pievienojas vairāki tutsi spēlētāji tai skaitā pie varas esošie. Tomēr šī situācija, es runāju par etnisko situāciju, kā arī arošā nolīguma līdzsvaru uzturēšana, ir apgrūtināta. Tas bija, lai īsos vārdos izklāstītu situāciju šobrīd. Un kāda ir Eiropas Savienības reakcija? Pirmkārt, šeit ir runa par reģionālu un panāfrikas risinājumu piedāvāšanu. Notikumi apliecina šādas pieejas robežas, neraugoties uz bijušā prezidenta pieliktajiem pūliņiem. Tāpat ir runa par koordināciju opozīcijas vidū un sadarbību ar apvienotajām nācijām. Uh, veidojot eh, sistemātisku uh, politiku un mēģinājumiem mazināt apvienoto nāciju veikumu. Eh, tiek noraidītām spēcīgā nav klātbūtne Burundī. un cilvēktiesību organizāciju klātbūtne, kā arī Burundi atkāpšanās no starptautiskās krimināltiesas. Eiropas Savienība ir stiprinājusi dialogu, lai saskaņā ar 96. pantu varētu veikt konkrētus pasākumus, detaļas es E, neizklāstīšu šobrīd, bet norādīšu uz vairākiem aspektiem. Pirmkārt, 98. pants ir pilnībā pamatots, ņemot vērā to, ka netiek respektēta atsevišķu cilvēku tiesību e, un citi aspekti. Otrkārt, manuprāt, Burundī puses apņemšanos īstenošana ir vajadzīga politiskā griba gan politiskā dialoga, gan citās jomās. Treškārt, šo konsultāciju mērķis nav izdarīt spiedienu uz vai izdarīt sankcijas pret Burundi iedzīvotājiem. Tas attiecas uz pirmo pieeju. 96. panta izpratnē. No otras puses ir veikti ierobežojuši pasākumi, kā jūs zināt, pret um, pārkāpumu veicējiem. Šie ir pamat elementi pieejai, balstītai uz atbalstu politiskam dialogam kā arī izdarot spiedienu 96. panta izpratnē. Noslēgumā par Burundiju jautājumā es vēlētos piebilst, ka tomēr risinājumi ir iespējami pirmkārt visaptvarošā veidā meklējot politisku risinājumu, bet šeit ir nepieciešams paredzēt minimālus samierināšanas pasākumus no režīma puses, un tam vajadzētu būt mūsu īstermiņa mērķim. Paldies par uzmanību! Thank you, Mr. Spir Paldies, Spirlaikungs. Mm, tagad um, Amberts kundze. Ja, mm, viņa pieprasīšu uzklausīšanu. Valtmans kundze. Uh, lūdzu, paldies. Paldies arī runātājiem, īpaši uh, Spirlaikungam. Man tiešām prieks um, par šīm prezentācijām. Man prieks arī par to, ka notiek šī uzklausīšana Lielu ezeru reģionam. Tie tiek veltīta uh, nu, tāda varbūt nepietiekoša uzmanība, skatoties apkārt, bet uh, atcerieties, uh, pagājuši arī Strasbūrā mums bija diskusija par šo reģionu ar Magrīnī kundzi, un uh, mēs runājām par rezolūcijas pieņemšanu, un tā rezolūcija arī tika pieņemta. Mm, jā, nu, es atceros šo sesiju Strasbūrā, bet tad pagājušā nedēļa Briselē arī plenārsēdē mēs pieņēmām šo rezolūciju par Kongo uh, un uh, par prezidenta Kabilas uh, izturēšanos. Es pati labi pārzinu šo lielo ezeru reģionu. Esmu tur apmeklējis vairāk kārt, esmu redzējis uz vietas, kas tur notiek, nodarīto kaitējumu. Uh, nogrieztos ekstremitātes, šo savu šausmīgo smaku uh, esmu ielpojusi un uh, salīdzināt šo situāciju Burundī ar to, kas notika Rwanda savu, savā laikā. Tas tā kā iet tajā pašā virzienā, tas ir tāds ļoti masīvs konflikt reģions un um, esmu ļoti satraukusies. Situācija tiešām ļoti delikāta konflikts eh, var uzliesmot jebkurā brīdī. Man tas šķiet ļoti mm, liels apdraudējums, bet nu, tad par Kongo sākumā. Decembra vidū Kongo droši vien arī notiks šis nākamais uzliesmojums, jo. Um, Cilvēku uz ielām kliedz, ka Bila tavs mandāts drīz beigsies. Es arī par Burundi mm, varu izteikties. Man tur ir daudz draugu un arī tur jūtam līdzīga atmosfēra. Tur kaut kas tā kā tiek gatavots eh, neoficiāli. Es labprāt dzirdētu abu ekspertu viedokli, ko mēs varētu vēl papildus izdarīt. Jūs savās prezentācijās pievērsāties vairāk uh, reģionu problēmām, apkārtējām valstīm, bet uh, mēs parlamentā tik ievēlēti, uh, lai varētu palīdzēt. Lai varētu varbūt uh, papildus kaut ko sagatavot, rezolūcijas pieņemšana kā tāda nepalīdzēs cilvēkiem uz vietas. Līdz ar to uzdot sev jautājumu. Man ļoti satrauc situācija reģionā. Mana grupa arī uh, Man interesē, ko mēs varam izdarīt. Man šķiet, mm, ka Bilam būtu jānorāda uz mm, sankciju iespējām, ka netiks izsniegtas vīzas, ka uzņēmuma aktīvi tiks iesaldēti vai varētu tikt iesaldēti. Mums tas skaidri jāpasaka. Mm, Eiropa nevar neko nedarīt, turēt rokas klēpī un izlikties, ka nekas nenotiek. Mums. Um, Mēs taču katru dienu dzirdam par eh, šausmīgiem notikumiem, izvarošanām, eh, slepkavībām. Mēs to tā nevaram atstāt, eh, kas notiek ar meitenēm. Šajā valstī meitenes tiek pakļautas grupas izvarošanai, gru, grupveida izvarošanai, tā kā viņas paliek sakropļotas uz mūžu, un um, mēs neko nedaram. Mēs to ignorējam. Ko jūs ieteiktu? Paldies, Veltmans kundze. Es uh, piekrītu rezolūcijas pieņemšanu. Nemainīs situāciju uz vietas. Mums jādara kas vairāk. Un uh, tiešām būtu labi dzirdēt atbildes no ekspertiem, ieteikumus. Nākamais uh, Šafhauser kungs lūdzu. Es vēlētos pateikties Priņķī kungam citiem runātājiem, it īpaši Priņiekungam. Jūs parādījāt to, cik situācija ir sarežģīta. Dažkārt e, šis parlaments caur savām rezolūcijām ar labu grību e, karik e, karikaturizē sarežģītas situācijas. Pārējais laikā es tiku no savas valsts Francijas nosūtīts uz šo reģionu, e, turpinot savu darbu valsts līmenī. Es gribētu atgādināt, man jau bijusi iespēja to teikt, es vēlētos atgādināt atbildību šajā kontekstā. Uh, par situāciju Kongo Demokrātiskajā republikā. E, šī ir operācija, ko organizēja ārēji spēki. Tas ir jāpatur prātā. Tāpat ir jāatgādina tas, ka visā šajās operācijās, visā šajā operācijā saskarot attiecībā pret Lorānu Kabilā. Tāds, kāds viņš vēlējās vērsties pret tiem, kuri bija izveidojuši šādu destabilizāciju kaujinieku vārdā, tad Briselē tika nolemts, es varu nosaukt konkrētus vārdus, tika pieņems lēmums nogalināt Lorānu Kabilu ar lielā brāļa atļauju. Lielais brālis, tā ir Vašingtona. Tie ir fakti, tas ir slepens stāsts, ko man bija jāpiedzīvo. Un situācijā, kurā mēs esam šobrīd, kad vesels apgabals ir ne tikai destabilizēts Mēs šeit runājam par vairākiem miljoniem bojā gājušo - septiņi, astoņi eh, miljoni salīdzinājumā ar visu kino, ko mēs redzam Sīrijas sakarā, kur ir 250 tūkstoši un šeit ir 8, 9 miljoni eh, ārjo interešu dēļ. Eh, mums ir jābūt visai piesardzīgiem. Ko es ar to vēlos teikt? Ir jāveido visaptverošs dialogs ir jāsako biskapu konferences ieteikumiem, bet ir, bet nedrīkstam sasteigt šī konstitūcija un termiņi tuvojas, bet ir jāparāds pietiekams pārejas periods un nedrīkst pieļaut jauna pilsoņu kara izcelšanos. Un es aicinu Eiropas parlamentu uh, sekot šim pārejas periodam ar visu nepieciešamo piesardzību. Kāds ir risinājums, lai būtu spēlē par spēlētāju šajā visaptvarošajā, iekļaujošajā dialogā ir nepieciešama patiesa attīstības eh, programma Lielo ezelu reģionam. Ne tikai 50 vai 100 miljonu programma, paredzēt vienu miljārdu šī apgabala eh, attīstībai, kur ir nepieciešama attīstība, un tad, ticiet man, jūs varēsiet ar šīm kapacitātēm uzsākt patiesu maršālu plānu, lai attīstītu šo apgabalu, lai atsāktu un, un nostiprinātu miera procesu, kas būtu visaptverošs. Tā būtu Eiropas loma, ja jūs vēlaties būt par patiesu spēlētāju, un ticiet man, ka tas ir pilnīgi iespējams. Izveidot programmu ar ECB vai eh bien, si nous voulons attīstības bankas atbalstu. Un ja mēs vēlamies mainīt situāciju Āfrikā, tad mums tas ir jādara pretējā gadījumā. Mēs vēl vairāk destabilizēsim situāciju. Un vienā brīdī šī destabilizācija, ziniet, kad es strādāju Kongo cilvēki. Atgriezās, nāca ar naudu un atgriezās ar zeltu un dimantiem. Šis ir apgabals, kur var notikt vissliktākais. Ja mēs varam to atbalstīt, mums ir iespējas to darīt. Lūk, kas parlamentam būtu jādara, ja tas vēlas kādam dot pamācības. Paldies, nākošais runātājs Korbins Mikai. Paldies! Kongo Demokrātiskās republikas ziemeļos atrodas Kongo republika, kura nav demokrātiska. Jau 26 gadus šo valsti vada viens vadītājs, viens eh, cilts vadonis, un eh, šajā valstī eh, nav miljoniem bojā gājušo, un varbūt ka mums e, ir jāsaprot, ka tieši Kongo Demokrātiskās republikas dramatiskā situācija ir radusies demokrātijas dēļ. Varbūt, ka Kabils kungam mums vajadzētu e, lūgt kļūt par Kongo karali, bet pārtrauciet šo trako demokratizāciju, jo Āfrikai demokratizācija nedara. Paldies, Korin Mikas kungam, saka priekšsēdētāji, un tagad dodu vārdu eh, Makevanas kundzei, kur arī vēlas uzdot jautājumu. Jā, paldies! Eh, Pruņēkungs, eh, man patika jūsu attieksme, jūsu viedoklis. Jūs runājat par tādiem kā vēsturiskiem viļņiem, tādu kā fluktuāciju, viss nāk un aiziet un mainās. Un demokratizācija šķiet ir nonākusi sava ceļa savā ziņā galā. Redzēsim, kāds būs nākamais vilnis. Tas bija mans pirmais jautājums. Otrs jautājums. To jau vairāk kolēģi šeit pieminēja. Jā, protams, mēs pieņemam dažādas rezolūcijas, mēs piesaucam 96. pantu, mēs nākam klajā ar atzinumiem un preses relīzēm, bet šķiet, ka tas viss ir tikai tukši vārdi. Uh, Ko tad vajadzētu darīt starptautiskajai sabiedrībai un starptautiskajām organizācijām, un ko vajadzētu paģērēt no Ruandas, no Burundī, no Visāfrikas sabiedrības, un ko darīt tad, ja visi manis tikko piesauktie spēlētāji neko nedarīs? Šeit jau parādījās eh, tādi kardināli risinājumi, kā pārtraukt palīdzības sniegšanu Kongo vai vispār Āfrikai, un ir atkal tādi, kur apgalvo, ka vajag izstrādāt jaunu eh, maršalu plānu, plānu. Tā tad, jā, mēs it kā visu laiku kaut ko paģēram, lai Āfrika darītu, nekas nenotiek, un pēc pāris mēnešiem mēs atkal kaut ko prasām. Kādi ir reģionālie spēlētāji? Šafhauser kungs jau pieminēja Alkaīda, es nezinu, vai tā ir, bet kādi ir citi spēlētāji un kāds ir spēku sadalījums? Eh, protams, kā jūs teicāt, eh, dažādās valstis, dažādas situācijas, katra valsts ir atšķirīga. Romda ir ļoti labs piemērs, eh, piemēram, Prezidents eh, ir pateicis, ka viņš nākamgad atkal kandidēs vēlēšanās, bet, eh, kā jūs teicāt, eh, ka cilvēki arī nemaz negrib Ruandā, lai viņš vairāk nekandidētu, jo šobrīd Ruanda, kur saņem ļoti plašu starptautiskās sabiedrības atbalstu, Ruanda tiešām progresē, cilvēku dzīve uzlabojas. Tad ko vajadzētu darīt Eiropai? Tiešām pieprasīt, lai eh, Ruandas prezidents vairāk nekandidē, nekandidē ja to vēlas, kaut arī pretēji vēlas Ruandas iedzīvotāji. Un Spirlē kungs vairāk runāja par Eiropas Savienības skatījumu, bet es vēlētos dzirdēt abu kungu komentārus. Šūsas kundze, jā. Es arī vēlētos uzdot jautājumu, un tas būs savā ziņā līdzīgs. Mēs šeit pieminējām dažādus eh, paziņojumus, atzinumus un rezolūcijas, bet Šafhauser kungs to jau te, eh, prasīja. Ko konkrēti darīt, un Valtmans kundze arī to pieminēja, ko tiešām konkrēti gan mēs, Eiropas Savienība, gan starptautiskā sabiedrība varētu darīt, lai reāli palīdzētu Āfrikai. Vispirms, eh, pirms dodu vārdu abiem uzaicinātajiem ekspertiem, ja komisija vēlas izteikties, tad vispirms komisija. Ja nē, tad Pruņiekungs un pēc tam Spirlēkungs. Pruņiekungs. Because... Es baidos atbildēt uz jūsu jautājumiem, jo tā tie nav vienkārši jautājumi, tā kā raķetes ar piesaistītiem satelītiem, kas jāpalīdz pēc kārtas, kam tā kā atsevišķas fāzes ir vajadzīgas, kam es esmu vēsturnieks, es skatu pagātnes lietas, nevis nākotni, par ko lemj Dievs, es tur neko nevaru līdzēt, bet jautājums sniegt vai nesniegt palīdzību nepareizi Dažos gadījumos palīdzība nedarbojas tā kā paredzēts. Un var jau piedāvāt miljārdu, divus, trīs. Nu, būs vairāk naudas, ko politiķiem nozagt. Ļoti nedaudz no palīdzības naudas tiešām nonāk līdz uh, paredzēto, līdz paredzētai mērķa grupai. Tas nav risinājums. Uh, Mm, tas patīk, tas ir patīkams sniegt palīdzību, jo te var tā kā uh, nospiest podziņu un, uh, uh, lūk, justies atbildīgam. Bet vienkārši šī podziņa ar ko nav savienota, tā kā mm, tā nav pareiza domāšana un rīcība. Runājot par stingro nostāju Lūk, mēs piekrītam, ka Kabila var darīt, ko viņš vēlas, vai mēģināsim viņu piespiest, uh, samazinot palīdzību, tomēr atkāpties, mainīt virzienu. Es domāju, ka uh, tas darbosies praksē. Domājot par 18. oktobra vienošanos, uh, par ko notika sarunas Kinčāsā. Daudzas eh, lietas šādā situācijā nepiedāvā globālu risinājumu. Un pēc šīs vienošanās, no nu, tā kā pēc tumsas top gaisma, tāds, tāds nenotiek. Risinājums ir kaut kas, ar ko var novērst sliktāku katastrofu, piedāvāt laiku, kur ietvaros var izstrādāt papildu pasākumus vai ņemt vērā vispārējo kontekstu lūk, ka Bilakungs uh, uzvarēs. Viņš uh, vēlas palikt pie varas uh, līdz 2018. gada aprīlim. Viņš jau ir uzvarējis. Tagad jautājums ir cits. Tagad vajadzētu paredzēt tā kā tādu kontrolas sistēmu attiecībā uz to, cik daudz panākumu viņam būs no uzvaras, jo šī uzvara var būt tāda neefektīva un lāna un uh, novest viņu pašu strupceļā, vai arī uh, viņa uzvara var būt uh, daudz efektīvāka. Tā kā, ja mēs mēģināsim viņu izspiest no uh, viņa krasla, uh, Uh, draudot ar dūri, nu, tas nedarbosies. Tad viņš vienkārši pielādēs savas raķetes un uh, šaus. Lūk, uh, var jau mēģināt, noteikti civiliedzīvotāji mēģinās un tiks noslapkavoti, un mēs raudāsim krokodila asarām. Nu, noteikti 200-300 cilvēki tur iet bojā šādos konfliktos. Tas tā, tā, tā skumja realitāte. Uh, Mm, ka civiliedzīvotājs izmantot kā buferzonu, tas nav optimāli. Palīdzības sniegšana arī neko nedod. Nu, tā kā kāds ir šis risinājums? Ecas procedūras, um, uh, kā mēs saucam, politiku. Viņa iesauka ir uh, mazais Žozefs, uh, kā Bīlas iesauka, jo, jo viņu uzskata par puiku, viņu neuztver nopietni īsts vīrietis bija viņa tēvs. Bet viņš īstenībā ļoti viltīgs, jo šobrīd viņam nemaz nav atbalsta. Viņu atbalstīja dienvidi, un um, tad viņam bija vēl daži sabiedrotie, ko viņš pazaudēja. Mm, tagad ar uh, Bodibunga uh, viņam ir jauns ministru prezidents, un tas ir uh, pēdējais eh, pašmāju atbalsts, eh, kas eh, viņam ir. Tagad Katanga ir pret viņu, Katumbi nav izredžu, Katumbi varētu uzvarot, uzvarēt kļūt par prezidentu 2025. gadā, bet ne agrāk. Tagad viņam būtu jāmaksā pārāk dārgi cilvēku asinīm. Un nu, tā kāda ir mūsu politika? Mūsu politika šeit ir sameklēt kādas puslīdz pieejamas opcijas, lai vara, varētu pāriet cienīgāk kandidāta rokās pēc noteikta laika posmam. Jo Kabila nav stulbs, viņš apzinās, ka viņam nav atbalsta, viņš noslapkavo cilvēkus esot pie vāras, tas viņu apdrauda, apdraud arī viņa resursus, un es nezinu, viņš jau mēģina to savu naudu uh, transferēt, pārcelt uz Virģinu salām citur, bet, uh, nu, grūtāk tas viss paliek, tāda ir starptautiskā realitāte. Es uh, atceros situāciju Citās valdībās, ne, nesaukšu vārdus, mm, bet eh, kur eh, viņi, tas ir eh, vadītāji, bija pakļauti ļoti lielam riskam tieši runāt par finansēm, un es domāju, ka viņš apzinās, ka viņam tas arī draud, un viņš vēlas uh, no tā izvairīties jo nu, mūžīgi viņš nepaliks 18, 19, varbūt gadā viņš dosies prom. Un uh, tur vajadzētu atsākt diplomātiskās diskusijas ar saturu, necerot uz brīnumiem, cerot uz kaut ko izdarāmu. Nevajadzētu aizmirst par lielu spēlētāju, kas ir Ruanda. Ruanda ir prezidents, kurš tur paliks uh, nākamos 25 gadus, nu, vai ar Ruandu var sadarboties. Šādā situācijā, ko mēs varam darīt, mums eh, jāpropēs, lai būtu laiks, eh, kurā nav, kurā nenotiek kardarbība. Un tieši tā tagad m, mm, tiek veidotas mūsu attiecības ar Ruandu. Es tur esmu uh, bijis uh, genocīda laikā, un Francijas valdības attieksme uz to brīdi uh, bija par uh, valdītāju. Un tāpēc, ka viņš lūk uh, solīja mieru. Mm, no rezultātā mums bija 3 miljoni upuru. Uh, tam sakoja vēl 2,5 miljoni upuru Kongo. Nu, tā mēs mēģinājām uh, nopirkt laiku, bet, uh, un tas pats jādara tagad, bet ap 2030. gadu uh, būs jāsāk rīkoties, um, kā Lūija 15. teica, pēc manis kaut vai plūdi. Uh, Nu, un tad droši vien, ka Bila arī teiks 2019. Eh, gadā, viņš tad mēģinās šo karsto uh, kartupeli nodot nākamajam, kas nāks viņam vietā. Kas, protams, tas tā, tā ļoti pateikami. Lūk, nākamā paudze par visu samaksās, par eh, šiem salauztiem podiem, kā mēs sakām franciski. Uh, Um, līdz ar to nu, būs laiks šim diplomatiskajām diskusijām. Un citu valstu, to starp Rwandas uh, valdnieki mm, skatās, kas notiek ar Kabila kungu. Un, uh, ja viņš paliks pie varas, tas nostiprinās arī viņa pozīciju. Un um, tad viņš to uzskatīs par starptautiskās kopienas zaļo gaismu viņa režīmam. Tā kā tas arī nav universāls risinājums. Bet varbūt labāk panākt pat daļēju risinājumu, nekā visu vēl pasliktināt. Gadījumā jau mums nekas neizdodas. Bet uh, sniegt palīdzību, lai uh, eh, pašā nauda iegādātos ieročus, uh, tas ir ļoti īstermiņa risinājums. Un uh, mēs esam tādās, tādā politiskā situācijā, kur nevajadzētu gaidīt brīnumus. Spirlēkungs, jūs vēlaties ko um, piebilst? Eh, pāris vārdu no manas puses par politiska risinājuma iespējām šeit ir un ne tikai par valsts vadītāju nomaiņu, bet eh, šeit uz spēles ir visa sistēma un mums ir uh, jāiet tālāk nekā vienas personas nomaiņa. Bet e, visu trīs reakciju veidi e, atbilst doktora Priņie norādītajam trīs stūrim. Tad e, gan valstsvadītāju klubiņš, un mēs redzam viņu darbību iespēju robežas, kāda ir gadījumā, es domāju, ka ir li atsevišķi lielie reģioni, kuri var palīdzēt atrast politisko risinājumu, ir jāturpina šo kārtu izspēlēt. Otrais, eh, trīs stūrā balsts ir eh, pilsētu iedzīvotāji, e, un trešais ir startautiskā sabiedrība. Mēs, es domāju, ka mēs esam ļoti plaši aprakstījušies piemēram darbības, ierobežojušas pasākumus, dialogu un citus, bet es tagad gribētu atgriezties pie jautājuma par atbalsta finansējumu, un es atsevišķām lietām nevaru pie, e, piekrist. Ir jāpatur prātā, ka jau izmaksātās summas šajos reģionos ir ārkārtīgi ārkārtīgi lielas. Tas ir mm, ap miljārdu eiro, neskaitot uh, Ruandu. Tā tad tās ir lielas summas, kas jau ir izmaksātas, un uh, tālāk ir runa par uh, to, cik kvalitatīvi mēs uzraugām šīs izmaksas. Es nedomāju, ka vienkārši maršāla plāns atrisinās e, problēmas šajā reģionā. Tālāk es domāju, ka ir jāturpina izmantot visi politiskās attīstības un statotiskās diplomātijas rīki, kas ir mūsu rīcībā, un tas, manuprāt, ir vienīgais veids, e, kuru mēs varam piemērot un izmantot. Paldies! Thank you, Mr. Paldies, Spirleikungs. Makavans kundze, varbūt vēlaties ko papildināt? Nē, man šķiet, ka bija labas atbildes. Nu, spriest par nākotni, protams, ir sarežģīti, bet eh, spriežot par pagātni arī var daudz ko iemācīties, var arī nedaudz eh, paredzēt uz priekšu, kas varat notikt. Eh, Lielais ezeru reģions tiešām mums ir ārkārtīgi svarīgs. Labi, ka diskusija notiek, kolēģi šķiet nevēlas neko piebilst. Tā kā domāju, es skatos apkārt. Digidefko pārstāvi nav šķiet, līdz ar to. Nē, tā kāds ir. Lūk, viņa man māja. Es atvainojos, jūs nepamanīju. Varbūt par palīdzību Jā, paldies. Mans valsts Frančeska Nāro, es pārstāvu Centrālā Afrikas valstis DJ Defko un uh, apstiprināšu, ko teica uh, Spirlēkungs, uh, vairāk par miljārdu gan Burundī, gan KDR piešķirts. Um, problēmas ir ar īstenošanu lielākoties, jo mēs mēģinām palīdzēt attīstīties šiem valstīm. Mēs nerunājam par tik lieliem elementiem, kā, teiksim, dabas resursu pārvaldība, eh, kas tomēr ir kritiska attīstības eh, iespējām. Mēs runājam šeit par vidas aizsardzību, veselību, enerģētiku. Mēs aplūkojam visus kritiskos eh, izaugsmas faktorus. Tas viss notiek, bet ar to nepietiek. Nepieciešama šī politiskā vēlme, griba Bet, nu, finansējums mums ir, vienkārši jāvienojas par šo rīcību. Arī reģionālie fondi, mm, kas ir pieejami šīm valstīm, arī darbojas, tā kā uh, problēma nav naudā. Paldies uh, kolēģiem no komisijas. Es baidos mums uh, jānoslēdz šī diskusija, pat šeit kolēģis ir pieteicis, bet mēs nevaram tagad uzklausīt jūsu komentāru, man ļoti žēl. Mums tagad jāslēdz eh, šī diskusija, un eh, pirms mēs turpināsim, eh, skatīt balto ķiveru jautājumu, neliels pārtraukums, bet pirms tam neliels sludinājums. Paldies! Šī diskusija tiek noslēgta. Nu, šobrīd es vēlos sveikt kolēģis no Jānmas parlamenta, kas apmeklē mūsu komiteju šodien. Tuntun Heini ir eh, delegācijas vadītājs. Paldies, ka atradāt laiku mūs apmeklēt Eiropas parlamentā. Yeah.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

let more than one of them take the floor. It might be easier. Well, thank you very much, uh, ladies and gentlemen. Godātās dāmas un kungi, sāksim mūsu pēcpusdienas sēdes otro daļu. Jā, man Linda lūdza eh, vadīt šo sēdi, jo Broks un pārējie priekšsēdētāji vietnieki nevar to darīt. Mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar eh, Sīrijas eh, pilsoniskās aizsardzības organizāciju Baltās ķiveres. Un vēlētos jūs informēt, ka šī grupa uh, ir nominēta eh, Nobela miera prēmijas saņemšanai un eh, šo ideju atbalsta daudzas starptautiskās organizācijas, un tomēr šās grupas darbību un eksistenci uh, nosoda vairāki, um, vairāki režīmu pārstāvi. Mums bija paredzēts, ka uzstāsies Sīrijas pilsoniskās aizsardzības priekšsēdētājs, bet uh, viņš nevarēja ierasties, un šeit ir um, Abduls un Ahmets, kuri ir um, abi divi ļoti augsta līmeņa virsnieki šajā organizācijā. Uh, Šīs grupas nosaukums ir Baltās ķiveres. Tajā ir apmēram 3000 brīvprātīgo, kuri darbojas kā pirmā palīdzības sniedzēji e, kara skartajos reģionos. Grupa ir dibināta 13. gadā, un tās e, statūtos ir rakstīts palīdzēt civiliedzīvotājiem, lai glābtu to dzīvības. Šī grupa ir e, neatkarīga un objektīva, neatkarīga no, daža, no reliģiskās pārliecības un etniskās piedarības. Un, uh, Tiek uzskatīts, ka šī grupa ir palīdzējusi 70 tūkstošiem cilvēku un pat izglābus to dzīvībām. Es eh, zinu, ka jūs strādājat ārkārtīgi smagos apstākļos un situācija faktiski neuzlabojas. Jūs bijāt gan Alepo, jūs esat miera flagmaņi un, kā jau es teicu, jūsu grupa tika izvirzīta Nobela priema prēmijas saņemšanai. Uh, Mēs zinām, cik dramatiski šobrīd ir situācija Sīrijā. Jūs esat zaudējuši Alepo vien 150 savas biedrības aktīvistu. Un varbūt eh, iepazīstināsiet, kas šobrīd notiek Sīrijā, īpaši Alepo, kā jūs darbojaties. Šobrīd šķiet, ka uh, Alepo konflikts jau sāk pierimt, jo uh, valdības militārie spēki tuvojas šai valstī. Kā Eiropas Savienība un šis parlaments varētu palīdzēt jums, palīdzēt uh, politiski Sīrijai? Tātad, ko mēs varētu darīt? Un tagad vēlētos dot vārdu Aļusaf kungam 15 minūtes. Tātad jūs runāsiet arābu valodā un būs uh, tulkojums franču valodā. Okay. Labi. Tātad lūdzu. السيدات والسادة أشكر, أشكر لكم دعوتكم لنا Ladies and gentlemen, thank you very much for inviting أنا أحمد اليوسف ممثل Dāmas un kungi, paldies, ka esat uzaicinājuši mūs uz šo sēdi. Mani sauc Ahmeds Eljūzevs un es pārstāvu Sīrijas pilsoniskās eh, sabiedrības eh, organizācija Baltās eh, ķiveres. Mēs esam glābēji komanda, kura glābi tos, kuri ir ievainoti. Mūsu grupā darbojas pāri par 3000 brīvprātīgo 120 dažādos centros, astoņos Sīrijas reģionos. Šie centri veido mūsu organizācijas tīklu. Mēs eh, esam izglābuši 73, pāri par 73 tūkstošiem eh, Sīrijas iedzīvotāju un zaudējuši 150 no mūsu brīvprātīgajiem. 150 brīvprātīgie, 151 brīvprātīgais ir cilvēces varoņi. Un Mums ir 500 mūsu brīvprātīgo, kuri ir tapuši ievainoti. Lielākā daļa ievainoto ir ar invaliditāti mūža garumā. Un lielākā daļa no tiem, kur ir ievainoti un nogalināti, ir cietuši tā saucamās dubultu uzbrukuma rezultātā. dubultu eh, uzbrukums, gaisa uzbrukums ir tāds, ka pēc desmit minūtes pēc sākotnējā uzlidojuma notiek otrs uzlidojums, kura nolūks ir tieši nogalināt glābējus. Sīrijas valdība ir atbildējusi Francijas lūgumam organizēt eh, ārkārt. Francijas lūgumu izskatīt šo jautājumu apvienoto nāciju organizācijā Sīrijas valdība atbildēja ar uzlidojumiem un mierīgo civiliedzīvotāju nogalināšanu. Pēdējās dienās eh, Hotas austrumos un Alepo notiekošais eh, ir, var tikt uzskatīts par vienkārši uh, kautuvi. pār par simts civiliedzīvotājiem tika nogalināti eh, burtiski pirms divām dienām civiliedzīvotāji, kuri bija, de, kuri bija devušies uz tirgu, lai iepirktos. Un tas eh, viss notiek eh, vēl papildus skolu, slimnīcu un miermīlīgu iedzīvotāju mājokļu bombardēšanai. Īsumā, dāmas un kungi, šobrīd Alepo notiekošais ir civilu iedzīvotāju izslaktēšana. Un eh, tas notiek eh, visās teritorijās, kuras nekontrolē valdības spēki. Šķiet, ka režīms vēlas pārliecināt mūs pārtraukt darbību. Un e, visai pasaulē Sīrijas režīms vēlas pateikt, un arī apvienoto nāciju drošības padomēji, ka jebkādas rezolūcijas netiks e, izpildītas, ja vien to nebūs pieņēmis pats režīms. Un šo rezolūciju prasība, šo rezolūciju rezultāts ir izlietas miermīlīgo sīriešu asinis. Es uzskatu, ka tā ir noziedzība pret savu tautu, un tā ir noziedzība pret cilvēci. Tas ir noziegums pret visu cilvēci. Tas ir būtisks starptautisko tiesību pārkāpums, dāmas un kungi. Tas šobrīd notiek manā zemē. un starptautiskās sabiedrības neizlēmības un ANO drošības padomes nerīkošanās dēļ ciešam mēs. Jo šobrīd Sīrijā notiekošais kara noziegumi ir pieļauti Krievijas veto dēļ. ir nepieciešama nekavējoša rīcība. Tikai tā mēs e, varam izrauties e, no, šī, no šīs nolemtības un no šīs paralīzes. Atbildot uz e, asins upēm, kuras šobrīd plūst Sīrijas pilsētās. Mēs vēlamies pateikt visām pasaules valstīm, iestāsimies par cilvēcību, iestāsimies visi. Paldies! Thank you very much for that moving uh, account of the. Lielas paldies! Ļoti aizkustinoši un uh, tiešām prieks dzirdēt par to, ko dara jūsu grupa Baltās ķīveres. Um, atgādināšu, ka šis parlaments uh, vairāk kārt nosodījis šīs zvērības, ko pastrādā Sīrijas uh, valdības un um, Krievijas uh, gaisa spēki. Tā, tā, tas ir kauns un negods un uh, drošības padomes veto miermīlīga risinājuma meklēšanai tiešām arī nav pieņemams solis, nu jau nu, piecus gadus uh, Mm, tas turpinās pirms pieciem gadiem. Es uh, teicu, ka nu nevar notikt uh, tas, kas tobrīd draudēja, bet lūk, tas ir noticis un simtiem tūkstošiem dzīvību zaudētas. Un es uh, tagad drīzāk es, izsakos personīgi, nevis kā vadītājs. Tā ir cilvēka, cilvēces katastrofa. Es saprotu, ka arī Makrās kungs vēlas kaut ko piebilst lūdzu.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 skar dažas praktiskas lietas, ko darīt, lai palīdzētu. نطالب بحظر جوي no fly zone وبتحييد المدنيين وخاصة النساء والأطفال عن هذه الحرب. In 2000. 2013. gadā mēs uh, izveidojam nepārlidojumu zonu, lai pasargātu civiliedzīvotājus. وبأقل ما يمكن هو إلقاء مساعدات جوية. Now it is to... Tagad 2016. gadā Mēs vēlamies vienkārši eh, pieļaut eh, humano eh, palīdzību sniedzējiem nonākt konflikt zonā, pat ja palīdzību piegādā ar lidmašīnām. اللي بتضم أكثر من 200 ألف شخص هو عاجز عن إرسال مساعدات. To be frank with you, we're... Godīgi sakot, esam sašutumā par starptautiskās kopienas bezdarbību. Uh, mēs, viņi nevar neko izdarīt, lai palīdzētu Jelenkie pilsētai, kur galu galā vairāk par 270 tūkstošiem cilvēku mitinās. المساعدات الجوية للمدنيين المحاصرين من قبل داعش. And as we speak, the Syrian government. Mums šeit runājot, Sīrijas valdība un sabiedrotie sniedz palīdzību ISIS okupētajām zonām. That does not upset us, of course, because humanity. Mm, tas mūs nesatrauc, jo humānā palīdzība ir un paliek humānā palīdzība. الإنسان في كل أنحاء كالإنسان في في في الأماكن الثانية. But what we ask is that human beings in Syria are. Bet mēs vēlamies, lai cilvēkiem Sīrijā palīdzētu tieši tāpat, neatkarīgi no tā, kur viņi dzīvo. الأجيال القادمة ستسألكم ستسأل جميع حكام هذه الأيام عما فعلوه اتجاه سوريا Are... Esam pārliecināti, ka nākamās paudzes mums jautās, ko pasaules līderi izdarījuši, lai labotu situāciju. Tagad arī 2016. gada beigas, un uh, mēs aicinām uh, palīdzēt civiliedzīvotājiem pieļaut humanās palīdzības sniegšanu. فإنه سيكون هناك حل ومساعدة هؤلاء المدنيين. And we're sitting now. Un šeit mēs tagad esam Eiropas parlamentā un uh, cieši ticam, ka, ja mums ir politiskā griba, tad būs iespējams rast risinājumu. ولكن ننتظر منكم الإرادة لمساعدة هؤلاء المدنيين. We have many such solutions. Mums ir daudz dažādu risinājumu. Mēs visu neuzskaitīsim šobrīd, bet uh, mēs vēlamies, lai tiktu izrādīta politiskā griba. Paldies! Paldies uh, par šo komentāru. Dēms Tūrā kungs un Brājan kungs viesojas pie mums pagājušo nedēļu šajā komitejā. Mēs darām visu, lai mobilizētu humano palīdzību, manās palīdzības sniedzējus, lai uh, Eh, novērstu uzbrukumus civiliedzīvotājiem, bet, eh, kā jūs eh, paši norādījāt, ļoti sarežģīti panākt starptautisko konsensu starp dažādiem spēlētājiem, lai uh, izbeigtu šos bombardējumus, lai panāktu pamieru un tad arī ilgstošu mieru. Bet mūs dziļi aizkostina cilvēku katastrofa Sīrijā un īpašā Lepo. Es tagad nodošu vadības krožas uh, Makavans kundzei. Uh, jā, tam atbilšu sesiju. Šķiet, ka viens mm, kolēģis jau pieteicies no zāles. Paldies. Paldies jums par um, komentāriem. Ja mums ir jāpierauj humanā. Uh, palīdzību. Mums pagājušajā nedēļā kolēģis no Oča stāstīja par situāciju. Viņš izstāstīja, ka sešas nedēļas lidmašīnām jānomet paciņas ar palīdzību, lai tur nonāktu ekvivalents daudzums palīdzības, tas, kas būtu ekvivalents vienam, vienai kravas mašīnu uz riteņiem ja tā tur būtu varējusi iebraukt, tā kā mm, tas nav viegli. Bet, nu, uzklausīsim dažus komentētājus. Štetina kungs. Paldies priekšsēdētāji. Kolēģi, sveicināti Eiropas parlamentā. Es jūtu līdzi jums, jūsu kolēģiem, jūsu situācijai. Narkārtīgi sarežģīti noteikti strādāt apstākļos, kur jūs katru dienu zaudējat kolēģis. Tik daudz jau esat pazaudējuši. Un atgādināšu par situāciju 90. gados. Es toreiz 90. gadā pats biju Čečņā. Es redzēju Groznī galvaspilsētu un tam man atgādina Kubānī pilsētu, ko apmeklēju pagājušā gada. Un tagad, uh, aplūkojot attālus no Lepo, nu, tas arī skatās ļoti līdzīgi. Nu, ja vēlamies kaut ko mainīt, tad mums eh, jāsauc lietas savos vārdos. Un um, skaidri jāpasaka, ko Krievija tur ir pastrādājusi. Čečēnijā uh, 100 tūkstoši civiliedzīvotāji tika noslapkavoti. Tas ir kara noziegums. Mums jārunā arī par Krievijas eh, veiktiem civiliedzīvotāju bombardējumiem. Jāsauc lietas īstajā vārdā. Krievijas pārstāvi ir jānosoda starptautiskajā tiesā par viņu noziegumiem. Paldies. Fre Fro Freunda kungs, lūdzu. es esmu te. Paldies! Un paldies par jūsu varonīgo darbu, ko veicat nu jau tik ilgu laiku, tik saržģītos apstākļos. Bez jums uh, Sīrijā būtu vēl vairāk upuru, vēl uh, katastrofālāka situācija. Mēs arī daudz ko nezinām par to, kas tur notiek. Un tiešām ir kauns, un es to esmu gatavs teikt publiski, ka rietumu pasaule, ne īpaši rietumu pasaule, kurā tik uh, augstu vērtē nevainīgu cilvēku dzīvības un to saglabāšanu nedara pilnīgi neko, lai jums palīdzētu. Un, diemžēl jau ļoti ilgi saglabāja šāda situācija, un mēs paliekam kaut kur aizmugurē, un tik jūtam līdzi, bet, nu, neko nedaram. Tur praktiski notiek karš. Un uh, Eiropai nu, gan būtu instrumenti, lai šīs kara aktivitātes iegrožotu. Mums taču ir ekonomiskās attiecības ar daudzām valstīm, kas ir spēlētāji šajā karā. Un ja mēs izbēgtu tirzniecības attiecības ar šīm valstīm, nu, to varētu uzskatīt kā sodu. Mm, tad viņi noteikti mm, atvilktu savus spēkus no Sīrijas, bet mēs neko nedaram. Es esmu bijis. Uh, žurnālists savu karjeru diezgan ilgi, un uh, jūs jau daudz ko pateicāt, bet uh, man tomēr ir viens jautājums, kā jūs skatāt uh, otru pusi, kas uh, tā kā cīnās par Sīrijas brīvību, uh, par Alepo atbrīvošanu, lai kā viņi to arī nedēvētu cik ļoti viņi ir atbildīgi par šiem upuriem? Vai var kaut ko darīt, lai ietekmētu šos spēkus, vai, ja tādi vispār pastāv, lai kā var ietekmēt šos cilvēkus? Lai izbeigtu šo neaprakstāmo konfliktu. Paldies, Beširkungs. Paldies priekšsēdētājiem. Atvainojiet, ka nokavēju. Bet man ļoti aizkustināja tas, ko es dzirdēju. Apsveicu jūs, jūs smagi strādājat un lai jums izdodas Mans jautājums ir par islāma vērtībām. Tas notiek, šis konflikts norisinās islāma pasaules sirdī praktiski. Un, ja es pareizi saprotu islāma pasauli, tad vienas dzīvība, viena cilvēka dzīvība, kas uh, tiek uh, paņemta ekvivalenta visas nācijas dzīvībām, uh, dzīvību kopsummai. Mm, kā tad var šādi karot. Ja islāma vērtības uh, ir tādas, ka nu, pat nevienu koku, nevienu uh, puķi nevar uh, apskādēt. Un uh, tagad uh, paskatieties, cik ir uh, upuru, bojā gājušo, uh, bēgļu, migrantu, cilvēku, kas uh, noslēguši šķērsojot. Uh, dažādas jūras, īpaši jau vidusjūru, un um, galu galā mēs te runājam par uh, islāmu pasauli, par, nu, lai tie būtu sunīti vai šīti, un tie ir islāma uh, piekritēji, kas uzskata, ka Dievs ir viņu pusē. Nu, mēs uh, to redzējām otrā pasaules kara laikā, mēs arī teicām, ka Dievs ar mums, bet uh, Ko tas nodara islāma vērtībām? Jo, nu, kā es teicu, šis konflikts ir tieši uh, centrā, islāma pasaules epicentrā. Un, un tad cilvēki arī tiek savarvēti, nosūtīti uh, karot, uh, risināt aktu džihadu, bet jūs uh, to visu vērojat uz vietas. Uh, Kas tā ir tāda par eh, ticību? Gal galā slāma leikums nozīmē, es, es tev piekrītu, miera eh, labad. Un eh, tagad, kas tad tur vairs netiek interpretēts tā, kā es to saprotu, kas, kas tur sagāja greizi. Paldies, Shāki kundz. Paldies. Paldies par uh, jūsu prezentāciju. Paldies par to, ko jūs darāt. Tas pieprasa milzīgu drosmi, iniciatīvu. Daudz jūs kolēģi uh, maksā ultimatīvo cenu par uh, savu darbu. Un, uh, tas tā arī ir jāpasaka, tas ir jāatzīst. Jūs uh, glābjat dzīvības un uh, bieži paši zaudējat dzīvību, to darot, jūs cīnāties par jūsu valsti praktiski. Bet sāpīgi apzināties, kas tur notiek, jo tam visam, to visu izraisījuši cilvēki. Tas ir cilvēku darbs, roku darbs, un tas ir ārkārtīgi skumji. Jūtos um, dziļi nokaunināta, ka es nedara neko vairāk. Gal galā cilvēki saka pieprasīt vairāk brīvības, miera, demokrātijas, un tās ir mūsu vērtības. Šīs vērtības mēs te sludinām. Un man ļoti žēl, ka uh, no mūsu komitejas tik maz locekļu šeit ir klāt. Es nezinu, kur viņi visi ir, bet viņam būtu jābūt šeit, viņam būtu jādzert jūsu vārdi. Un es iespējams par to izteikšos ļoti uh, skarbi vēlāk par šo situāciju. Es, šeit ir cilvēki, kas arī atbalsta Asad režīmu, Putina režīmu. Un es ceru, ka tas jūs personīgi neizvaino. Mm, tā nav visa parlamenta nostāja, bet šeit ir cilvēkiem iespēja, katram cilvēkam iespēja izteikt savu viedokli, viedokļi ir dažādi. Un tagad par mūsu pozīciju mēs apzināmies, ka tiek darīts pārāk maz, mēs nevaram izmitināt bēgļus, nevaram palīdzēt cilvēkiem, kas ir nonākuši Turcijā, vismaz ne visiem. Jūs runājat par ANO drošības padomas veto, kas ir neizsakāmi gļēvlīgs žests, bet arī Eiropas Savienībā notieks. Um, Tas pats arī Eiropas Savienībā ir tā, tāds kā veto šobrīd, veto situācija. Mēs arī nevaram vienoties un pieņemt lēmumu. Mēs arī eh, aicinām ieviest sankcijas pret Puķinu. Un Itālija nobloķēja šo um, iniciatīvu. Uh, Tā kā jums ir iemesli būt izmisumā, es arī esmu izmisumā. Bet ko mēs varam darīt? Mēs varam turpināt cīnīties, un uh, es uh, jums apgalvoju, daudzi to arī dara, meklē miermīlīgas alternatīvas. Uh, lūk, šīs lidmašīna nomestās palīdzības pakas, mm, zonas, kurām aizliegts lidot pāri, Un es ceru, ka mēs apturēsim slepkavības un vardarbību, visas šīs zvērības, kas tiek pastrādātas. Un es ceru, ka tas notiks ātrāk, nevis vēlāk. Jūs tikāt nominēti gan Nobel balvai, gan Saharov balvai. Mums ar kolēģiem iespēja jūs nominēt arī nākamgad. Uh, šai balvai, nu ka paldies vēlreiz par jūsu darbu. Paldies arī jums, Hāks kundze. Paldies, ka uzaicinājāt um, kolēģus apmeklēt šo uzklausīšanu. Okbieleris kundze, lūdzu. Paldies! Un eh, arī es vēlētos pateikties jums abiem par to, ka esat ieradušies šodien mūsu komitejā, un es vēlētos izteikt visdziļāko cieņu jūsu darbam. Gatavojoties šās dienas sēdēji, es eh, lasīju, kas Wikipēdijā ir rakstīts par jums, kā Sīrijas pilsoniskās aizsardzības organizācija. Un uh, Ir vesela virkne Eiropas Savienības dalību valstu, kas atbalsta jūsu darbību, bet Eiropas Savienība nav uzskaitīta šajā sarakstā. Es vēlētos jautāt jums, ko Eiropas Savienība varētu darīt, protams, ņemot vērā to ražpilno situāciju, kur jau pieminēja vairāk kolēģi, ko Eiropas Savienība, kā Savienība varētu darīt? Jūs teicāt, ka vairāk no jūsu kolēģiem ir smagi ievainoju, ievainoti. Varbūt, eh, ka dalību valsts varētu piedāvāt medicīnisko aprūpi kādā no dalību valstu e, slimnīcām. Wikipēdijā bija arī kritiski vārdi, tādi kā e, Krievija un Sīrija kritizē jūs, ka jūs e, esat ārkārtīgi objektīvi un nepieslējaties nevienai pusē. Varbūt vēlaties arī izteikties par šo savu nepievienošanos. Nākamais epitideus kungs lūdzu. Jā, paldies, prieksēdētājas kundze. Arī es eh, vēlētos sveikt mūsu šāvakar viesus. No sirds sveicu jūs mūsu sēdē. Vēlējos eh, varbūt nepieskarties politiskām tēmām, vienkārši pateikt to, ka jūsu darbs glābjot cilvēku dzīvības ir ļoti svētīts. Un um, pilnīgi pamatot jūs tāpat izvirzīti Nobel miera prēmijai. Divi jautājumi. Situācija šobrīd Sīrijā, jūs to redzat vistiešāk šķiet. Vai jums eh, šķiet, ka no Alepo civiliedzīvotājus vajadzētu evakuēt, lai nebūtu vairāk civiliedzīvotāju upuri, jo kā gan no tiem izvairīties, ja Alepo tiek bombardēta. Un otrs jautājums. Esmu dzirdējis, ka ka Sīrijas aizdomās turētais ir um, ka viens um, Vācijā cietumā aizturētais izdarīja pašnāvību, vai tā ir taisnība vai nē. Kovins Mika kungs nākamais. Paldies! Runāšu poļu valodā. Paldies! Prieksēdētāja kungs, es, prieksēdētājs kundze, es gribu, lai man iztulko pareizi. Es sveicu jūs parlamentā, ļoti augstu novērtēju jūsu darbu cilvēku dzīvību glābšanā. Tas ir svētīgi. Šeit jau varētu kolēģi teica, un viņiem ir pilnīga taisnība, ka Eh, vai nevajadzētu izslēgt, vai nevajadzētu vainot Bašaru Alsādu eh, cilvēku nogalināšanā. Tā ir taisnība, un tomēr es vēlētos pateikt, ka Alepo cīņas daļēji tiek finansētas e, arī no dažādām starptautiskām organizācijām. E, tas attiecās arī uz ISIS, tātad iesaistīto spēku ir ļoti daudz bet eh, es ārkārtīgi kritiski izturos pret Vāršavas paktu. Mm, noteikti to vajadzētu iesūdzēt tiesā, bet eh, kā palīdzēt civiliedzīvotājiem? Jūs to darat, bet eh, šķiet, ka arī Sīrijas demokrātiskie spēki apgalvo, ka viņi glābi cilvēku dzīvības. Atcerēsimies, kas tad ir e, iemesls - demokratizācija. Ja e, demokratizācija nebūtu kapital, demokrātiskums nebūtu kapitulējis, tad šo upuru nebūtu. Es saprotu, ka iesaistītās puses šobrīd abas vai pat visas vairākas ir zaudētājas, bet um, uh, kā mēs varam palīdzēt partizāniem. Un tagad runāju par amerikāņiem, kuri e, lielā mērā ir ievārījuši šo putru. Um, cerēsim, ka Sīrijā kādreiz valdīs miers, bet e, humanitārā palīdzība šobrīd ir novedusi pie tā, ka cīņas turpinās un kļūst arvien nežēlīgākas. Donalds Trumps ir pateicis, ka viņš vairāk neatbalstīs nevienu pusi, nec diktatūras, nec armijas, un varbūt, ka tas Sīriju novedīs pie miera vai vismaz pamiera. Um, thank you, Mr. Man Paldies, man Mikinkungs, lūdzu. Čā, Paldies, ja priekšsēdētas kundze runāšu latviski. Dargie viesi, uh, protams, ka jebkurš normāls cilvēks, es uh, noliku galu priekšā tiem, kas riskējot ar savām dzīvībām, glābi citu cilvēku dzīvības, un citas attieksmes nevar būt. Un visdrīzāk mēs šeit sedošie Eiropas parlamenta deputāti nekad nesapratīsim, kas īsti notiek Sīrijā, jo mēs esam Briselē, mums šeit nav karš, mums ir siltie krēsli un labi iekārtot kabinēti, un visdrīzāk jūs varat stāstīt stundām un dienām, un vienalga pietrūks laika, lai saprastu, situācijas traģismu. Bet, kā jau minēja daži kolēģi, es vienkārši gribu precizēt dažas detaļas. Vienkārši uh, man ir interesanti, jo daudz ko esmu lasījis uh, presē, piemēram, avīze New York Times rakstījā, ka jums tomēr tiek sniegt atbalsts no amerikāņiem, no Lielbritānijas, no Niderlandes karalistes, no valsts un nevalstiskajām organizācijām. Varbūt jūs varētu precizēt, kas jūs atbalsta, tā skaita finansiāli, uh, arī es lasīju, ka civiliedzīvotāji nevar jūs izsaukt pa civil defense number 113, civil aizsardzības numurs 113, kā civiliedzīvotāji var atrast jūs un kā tīri no praktiska viedokļa notiek jūsu darbs tajās teritorijas, kuru, kuras stabili kontrolē islāmā valsts, kā tas vienkārši cilvēciski, kā, kā, kā, jū, kā jūsu darbs ņemot vērā situācijas bīstamību arī jūsu darbiniekiem, jūsu jūsu dzīvībām, kā tas, kā tas reālā dabā notiek. Paldies! Thank you, Marina McGuinness. Thank you. Paldies. Paldies man Mikena kungam. Tagad uh, eh, Maginas kundze. Es uh, nāca, lai balsotu kolēģi vietā. Es negribēju piedalīties diskusijās, bet eh, augstu novērtējot jūsu darbību un sekot līdzi jūsu rīcībai, es vēlējos pateikt pāris vārdus. Ņemot vērā to, kas Sīrijā šobrīd notiek, es domāju, ka mums ir jāizprot tā un jāskatās tādu vēsu skatu, kas ir ļoti grūti. Jautājums par eh, musulmaniskajām vērtībām, kāda ir baznīcas vadītāja loma. Man ir ļoti cieši kontakti ar kristiešiem Sīrijā, un visi kā viens viņi saka, eh, sākumā viņi teica, palīdziet mums strādāt un darboties kā kristīgajai baznīcai Sīrijā, un tagad visi kā viens saka, palīdziet mums pārcelties. Uh, Daudz kolēģi jau e, šeit pieminēja veselu virkni no aspektiem, bet e, burtiski pāris komentāru. Ja mēs e, neredzam to, kas notiek, mēs nevaram to reāli sajust, bet tagad, sēžot ar jums vienā telpā, mēs tā kā vairāk sapratam. Un, piemēram, ļoti daudzi bērni Alepo cieši, tāpēc ir tik svarīgi dzirdēt jūsu balsis protams, nevarība un arī varbūt negribēšana kaut ko darīt eh, mani tracina. Es nāku no Ziemeļīrijas un arī mūsu vēsture ir asinīm slacīta, un es vēlos pateikt, ka mieru iedibināt ir ļoti, ļoti grūti. Patiesībā tās bija citas valstis, kas mums, īrijai, ļāva iedibināt ārkārtīgi trauslu mieru bet eh, es, es jau esmu padzīvojusi, es eh, atceros, kāda bija mana jaunība, kad miers galīgi nebija pašsaprotama lieta īrijā. Es gribu, lai mani bērni vairs neko tādu nepiedzīvo un nekad tā nejūtās. Paldies, prieksēdētājs kundze, ka jūs eh, ļāvāt man izteikties un paldies Sīrijas pārstāvjiem. Paldies, un tagad pēdējais runātājs Līdzskundze. Līdzskungs, lūdzu. Paldies. Um, mani sauc Arne Līts, esmu no Vācijas. Paldies, ka esat šeit. Paldies um, par intensīvu kontaktu uzturēšanu ar kolēģiem. Kolēģis no Polijas. Mm, te salīdzināja situāciju ar uh, Varšāvas sacelšanos, un uh, viņš arī teica, ka uh, humanitārs humanā palīdzība pagarina krīzi, bet paldies jums par humanās palīdzības sniegšanu, jo tas, tas tomēr uztur mm, cilvēciskas attieksmes mugurkaulu tur uz vietas, un, un tāda mums ir vajadzīga. Es um, vēlos pajautāt, kādas uh, sabiedriskās organizācijas jūs atbalsta. Uh, um, Lohbīleris kundze teica, Eiropas Savienība te nav gluži redzama, un ka varbūt vismaz ar šo organizāciju palīdzību mēs varam kaut ko mainīt pēc būtības. Paldies! Thank you! Paldies! Un pēdējais Astrēvičs kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Un vēlos pateikties arī tiem, Sīrijas pārstāvjiem, kurš šodien ir mūsu vidū. Grūti ir to dzirdēt, grūti ir klausīties un grūti ir runāt un izteikties par noziegumiem pret cilvēci, par brutalitāti, par eh, mierīgu civiliedzīvotāju noslaktēšanu. Bet eh, es ļoti augstu vērtēju, ka ir cilvēki, kuri vēlas iestāties pret šiem noziegumiem. Uh, un e, visiem ir labi zināms, ka nesodīts noziegums eskalē citus noziegumus. Un e, šobrīd Sīrijā notiekošais šķiet e, ir sā, šāds apbultai, ab, aburtais, ro, lu, aburtais loks, ka startautiskās sabiedrības nekā nedarīšana ir novedusi pie tā, ka ka šobrīd notiekošais Sīrijā turpinās. Asads un Putins ir cieši saistīti, ir arī, protams, citi spēki, kas piedāvā dažādām iesaistītajām pusēm, piegādā dažādām iesaistītajām pusēm ieročus. Bet uh, tas viss turpinās un kādas ir beigas, mēs neviens nezinām. Daudz cilvēku vēl ies bojā, tas visiem ir skaidrs. Es atvainojos, ka es esmu tik skarps, bet to jau var paredzēt tik viens. Uh, šobrīd notiekošais un notikuma gaita uz to visu ved. Bet jautājums man ir sekojošs. Noziegumi, kur šobrīd tiek e, pastrādāti Sīrijā, vai ir kāda organizācija vai institūts, kas reģistrē šos noziegumus, tiešām uzskaita statistiski, lai Brīdī, kad e, starptautiskā sabiedrība būs tam gatava pie tiesas un atbildības saukt tos, kuri ir atbildīgi par šo noziegumu veikšanu. Vai ir kāds, kas uzskaita, kurš tiešām apkopo un vāc pierādījums, uzklausa cietušos, protams, tos, kurus var uzklausīt, kuri vēl nav samaksājuši par šiem noziegumiem, uh, ar savu dzīvību. Vai tāda organizācija ir? Paldies! Paldies, saka prieksēdētāji! E, vairāki jautājumi, daudzi komentāri. Es nezinu, kurš pirmais vēlas atbildēt. Jā, lūdzu. Rahman, jā, paldies. Es runāšu angļu valodā, bet e, man angļu valoda ir drusku ar akcentu, tāpēc e, runāšu tā mazliet nedrošāk. Tātad pirmais par groznēju kad es eh, studēju ķīmiskās inženierzinātnes, tad eh, es eh, domāju, ka veto ir tikai uh, politisks raksturs, bet tā nav, un tāpēc mēs to vēl neesam sapratuši. Mēs negribam, lai Alepo būtu groznīja. Es domāju, ka Alepo vēl varētu tapt glābta, bet Agleb nē. Dienvidu Sīrijā, kā Damaska, kā citas vietas šobrīd šķieš. Un eh, mēs patiesībā nezinām, kas šajās eh, vietās notiek par eh, risinājumu, par ekonomisku risinājumu, ko Eiropas Savienībai vajadzētu darīt. Ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība iesaistītos, jo sīrieši ļoti uzticas Eiropas Savienībai. Neviens jau negrib, lai uh, kādā valstī būtu karš, un neviena valsts negrib uzbrukt citai valstī, bet, ja jūs jautājat par risinājumiem, tad uh, risinājumu piedāvāto ir daudz, ir gan uh, ekonomiski risinājumi, gan politiski, piemēram, Krievijai var paģērēt, lai tā beidz nogalināt sievietes un bērnus. Jūs noteikti redzējāt, uh, kas pēdējā laikā ir gājuši bojā Lepo, lielākā daļa ir bērni un sievietes, un tas ir režīms, kurš nogalina pats savus iedzīvotājus. Pār par 200 tūkstoši civiliedzīvotāji ir gājuši bojā, un divās dienās pār par 10 tūkstoši ir e, ievainoti un gājuši bojā visā Sīrijas teritorijā. Un, e, Cilvēki zina, ka viņiem ir tikai divas iespējas - vai nu bēgt, vai nu iet bojā bet ir cilvēki, kuri neskatoties uz visiem draudiem, izvēlas palikt savās mājās un dzīvot savā zemē, un to jau neviens viņiem nevar pārmest. Jūs jau ļoti labi saprotat, ka cilvēki grib būt savās mājās. Un, piemēram, 50 gadus, kas notika īrijā, kas notika arī e, vairākos Londonas rajonos, Tāpēc e, Iespējams, ka arī mūsu bērni jautās, ko jūs darījāt, lai iedibinātu mieru. Vēlējos pateikt, ka ir ļoti daudzi spēki, kuri vēlas, lai cīņas turpinātos un lai iet bojā pēc iespējas vairāk cilvēku. Uh, Cits jautājums bija par islama vērtībām. Tas ir saistīts ar jautājumu par, krist, par, par ticību kā tādu. Atcerēsimies, ka islama ticība kā tāda jau nav mainījusies, bet musulmaņi paši gan. Jo mūsu mērķis ir glābt visus neatkarīgi no ticības par atbalstu un kurš e, atbalsta mūs arī finansiāli. Apvienotā e, Dānija, Nīderlanda, apvienotā karaliste, Amerikas Savienotās valstis atbalsta gan ar operatīvajiem spēkiem, ar, instrument, ar instrumentāriju. Tās ir gan valdības, gan arī nevalstisko organizāciju atbalsts. Un uh, mums šī palīdzība ir ārkārtīgi būtiska. Ja kaut viens no jums tic, ka mēs glābjam dzīvības un tic tam, ka atbalsts mums ir svarīgs, tad tas jau ir daudz, un mēs ceram arī uz jūsu atbalstu turpmāk. Pēdējais jautājums par noziegumiem pret cilvēci, par kara noziegumiem. Pirms trim gadiem mēs eh, sākām tā kā apkopot šos datus galvenokārt par chlora gāzes izmantošanu Ziemeļ Sīrijā, par ķekarbumbu izmantošanu. Šie dokumenti ir nodoti drošības padomai, un eh, pēdējais eh, bija uzbrukums uh, Ziemeļ Alepo reģionā miera spēku konvojām. Mēs visus dokumentus esam nodevuši drošības padomē, bet eh, mēs eh, šobrīd vienkārši vēlamies noskaidrot, kurš ir nozieguma pastrādātājs. Very... Tas arī būtu īsumā viss. Iespējams, ka mans kolēģis vēl papildinās. Paldies! Thank you. Thank you very much. Did, did... Paldies. Vai jūs eh, vēlējāties uzdot eh, kādu jautājumu vai delegācija vēl vēlējās izteikties? Vārds jums. Vārds ir izdelegācijai. بسوريا هو الشيء المضيء الوحيد بالسواد اللي موجود بكل سوريا.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 Tie ir cilvēki, kuri mēģina glābt tik daudz cilvēkus, cik viņi var, cik ātri var, kuri nevēlas iesaistīties politikā un nepārzina politiskos piedarību cilvēkiem, kuriem eh, viņi, kuriem viņi palīdz. هم من أول يوم اتخذوا أنه ينقذوا الناس بغض النظر عن أي قرار. In six years. Sešu gadu laikā notiek, ir notikušas reālas darbības, lai palīdzētu cilvēkiem eh, civilās aizsardzības dalībnieku uzņemas nozīmīgu risku, sniedzot palīdzību, neraugoties politisko situāciju. الدفاع المدني هو اللي بيكون أسرع بالاستجابة لها لهذه المناطق المكان اللي بهرب منه الناس هم بروح لعنده The areas which people apgabali, no, cilvēki, no kuriem cilvēki bēg prom, ir tieši tie, e, kur e, pils, e, civilā aizsardzība mēģina sniegt maksimālā ātru palīdzību. Viņi riskē ar savām dzīvībām, lai varētu izglābt kādu bērnu vai jaundzimušo. لا يلحقوا أي طفل تكاد تقطع أنفاسه من رسام جثى على صدره Uh, they, they raised... Viņi riskē ar savām dzīvībām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 šie drosmīgie civilās aizsardzības cīnītāji riskē ar savām dzīvībām, viņi to dara neraugoties ne uz kādām politiskajām interesēm eh, vai darba kārtībām. Un, ja ir viens projekts, ko varētu atbalstīt visas pasaules valstis, eh, tas eh, izglābtu visvairāk dzīvību. Mēs lepojamies ar mūsu paveikto, bet mēs nebūsim, neesam priecīgi, ka mēs to darām. Mēs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 būs uzbrukuma gaisa, kamēr turpināsies agresija, civilajiem sargiem vajadzēs turpināt savu darbu, un š, mums vienīgā iespēja veidot nākotnes Sīrijā ir pārtraukt šo agresiju. Paldies! Well. Well, well, thank you very much. Paldies delegācijai, ka mūs apmeklējāt šodien. Mēs dzirdējām šodien no kolēģiem, kā apbrīnas vārdus e, nesautīgajam darbam, ko jūs darāt, lai glābtu dzīvību šajā ļoti sarežģītajā situācijā. Mūsu Britu parlamenta deputāti pirms vairākiem mēnešiem tika nogalināta, viņas vārds bija Džo Koks, viņa sadarbojās ar šo organizāciju un viņa vēlējās jūsu organizāciju izvilzīt, izvirzīt eh, kandida, kā kandidātu Nobela miera prēmijas saņemšanai. Mēs un mana komiteja, kuru es vadu, eh, darīs visu, ko varam, lai sniegtu jūs atbalstu Varbūt Tanukungs vēl teiks dažus vārdus nostāgumā. Es ārlietu komitejas vārdā vēlos sirsnīgi pateikties jūsu delegācijai par mūsu apmeklējumu, par jūsu izklāstu par to, ko jūs darāt, lai veidot mieru Sīrijā. Tas būs mūsu mērķis uz visu turpmāko sasaukumu, jo viena no lielākajām traģēdijām, ar ko es esmu saskāries savas dzīves laikā, ir civiliedzīvotāju bojāji jūsu valstī. Paldies! Kolēģis, let us start our kolēģi, ķersimies pie mūsu pēdējā darba kārtības punkta, kas ir balsojums par sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību dalībvalstīm no vienas puses un Mongoliju no otras puses. Referents ir kolēģis Helmuts Šalts. Vai referents vēlas, vēlētos izteikties? Um, ja kolēģis, jā, not... Kolēģi, Ļoti īsi. Es vēlos pateikties jums visiem par aktīvo sadarbību un ieguldīto darbu. Turpināšu uzstāšanos vācu valodā. Komiteju darbu sākumā, komitejas darbu sākumā es norādīju uz to, ka mums nav visaptveroša ziņojuma par šo partneru valsti. Līdz ar to ļoti uh, augstu vērtēju uh, to, ka šis dokuments nu tagad ir tapis un visas grupas var vienoties par saturu, kaut arī uh, transformācijas process, uh, kas ir izietis, bijis diezgan uh, Uh, apstrīdams, un uh, tas ir strīdīgs un uh, nevienkārši. Mongolija bija savs ceļš, net, neatkarīgi no tā, ka Mongolija ir vareni kaimiņi, kas mēģināja arī līdznoteikt valsts attīstību, bet, nu, tā ir atradusi savu ceļu, un mēs izsakām ieteikumu šai sakarā. Ieteikums ne tikai Mongolija, arī Eiropas Savienība, un ceram, ka Eiropas parlaments to apstiprinās. Runa ir par cilvēktiesībām, mm, bet arī par tirzniecības aizsardzību, par ekonomiskām struktūram un daudzveidošanu, par sabiedrisko dialogu, cilvēktiesībām, diskursu sabiedrībā un uh, labāku publisku pārvaldību. Viens punkts man šķiet īpaši svarīgs. Ziņojumā atspoguļots, uh, kādas mūsu attiecības ar Mongoliju. Eiropas Savienība nav Mongolijas konkurence. Nevar būt tāds. Bet uh, vēlas pārstāvēt dalībvalstu intereses un vajadzības, kā jau tā īto nosaka mandāts. Līdz ar to šķiet, ka ar tekstu mums uh, nav problēmu lielu. Uh, Nu, kompromiss izskatās ļoti prātīgi, tā kā mums vienkārši jānobalsot, kā es ar lielu interesi gadu iznākumu. Paldies! Dankeschön, kolēģi Šalts. Paldies, kolēģi Šalts. E, sāksim balsošanu. Vai viss ir gatavi? Otrais kompromiss. Par? Atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Vispirms elektroniskais balsojums par ieteikumu projektu. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums numur 15 par, pret, atturas, noraidīts. 16. par, pret, atturas atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ietiekums no zāles balsot blokā līdz desmitajam kompromisam atbildi būs vairāk atsevišķi balsojuma astotajā. Aicinu turpināt, kā iesākt. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Piektais kompromiss Atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Atgriezīsimies pie trešā kompromisa. Ir divi atsevišķi balsojumi, un tie ir 18. grozījums par pret atturas pieņemts, 19. grozījums par pret atturas noraidīts.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 35. grozījums par pret atturas pieņemts. 10. kompromiss par pret atturas pieņemts. 41. grozījums par pret atturas pieņemts. 42. ir izņemts, 11. kompromiss par pret atturas pieņemts, 12. kompromiss par pret pret atturas pieņemts. Un tagad ir atsevišķi balsojumi. 46. par pret atturas pieņemts, 48. par pret atturas noraidīts, 49. par pret atturas pieņemts, 50. par pret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 pret apturas pieņemts. Dalīts balsojums 65. groziņumā. Pirmā daļa par pretatturas pieņemts, otrā daļa par pretatturas noraidīts. 16. grozījums pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. kompromiss par pretatturas pieņemts. 63. grozījums par pretatturas pieņemts. 64. grozījums par pretsaturas pieņemts, 84. grozījums par pretsaturas pieņemts, 67. grozījums par pretaturas pieņemts, 68. grozījums par pretaturas noraidīts, 69. par pretaturas pieņemts, 17. kompromiss par pretaturas pret atturas pieņemts. 73. grozījums, dalīts balsojums, pirmā daļa par, pret atturas pieņemts, otrā daļa par, pret atturas noraidīts. 74. par, pret atturas pieņemts, 75. par, pret pretsaturas pieņemts, 76. par pretsaturas pieņemts, 77. par pretsaturas pieņemts, 78. par pretsaturas noraidīts. Sas, pārbaudām. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 80. grozījums par pret atturas noraidīts. 18. par pret atturas pieņemts. 85. par pret atturas pieņemts. 86. par pret atturas pārbaudām. 86. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 13, 13. 19. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 86. atkrīt. Was, was fall, 86. noraidīts. 19. kompromiss. Par pret atturas pieņemts. 89. par pret atturas pieņemts. 90. par pret pret atturas e, pieņemts 91. par pret atturas pieņemts 92. par pret atturas pieņemts 93. par pret atturas pieņemts 94. E, par pret atturas pieņemts 95. par pret atturas pieņemts 96. par pret atturas pieņemts pieņemts, 97. par pret atturas pieņemts, 97. pārbaudām elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts, ceturtais par pret pret atturas pieņemts, sastais par pret atturas noraidīts, septītais par pret atturas pieņemts, astotais par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais par pret atturas pieņemts, pirmais par pret atturas pieņemts, otrais par pret atturas pieņemts. Un tagad galīgais balsojums ziņojuma projekts ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 24 balsis par, 3 pret. Apsveicam kolēģi Šalcu. Ar to mēs esam pabeiguši mūsu šodienas sēdi. Lai visiem jauks vakars!